tad šīs kandidatūras tiks apstiprinātas. Iepriekšējā 15. aprīļa sēdē Konstitucionālo lietu komiteju mēs lūdzām interpretēt eh, vadlīnijas par eh, komisijas darbu un eh, Attiecīgajā laika posmā netika celti nekādi iebildumi, līdz ar to saskaņā ar 226. Eh, reglamentu pāntu mēs to uzskatām par pieņemtu. Un eh, attiecīgās komitejas ir arī izstrādājušas priekšlikumus saskaņā ar 231. reglamenta panta 4. punktu. Eh, šie grozījumi ir uzskatām par pieņemamiem, un eh, ja eh, līdz pēdējo, ja tātad nākamo 24 stundu laikā vismaz 40 deputāti necels iebildumus, tad mēs šos grozījumus pieņemsim. Un tas viss tiks publicēts arī protokolā saskaņā ar 78. reglamentu pantu kopā ar padomas priekšsēdētāju. Es trešdien parakstīju vairākus tiesību aktus, un eh, jūs varat iepazīties ar to nosaukumiem šīs sanāksmes protokolā. Tagad ķersimies pie šīs nedēļas darba kārtības priekšsēdētāju konferencē saskaņā ar 149. reglamenta pantu pieņemtais uh, darba kārtības priekšlikums ir visiem izdalīts. Tas tika pieņemts 23. aprīlī. Kovis kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt?